rīt. Līdz ar to tālāk pārējām pie vienu minūšu uzrunām un iesākumā došu vārdu. Pirmajai runātājai. Paldies priekšsādātāji. Vecgada vakarā vairākās Vācijas pilsētās, pavisam publiskā vietā, vairāki simti migrantu uzbruka pilsoņiem, pilsonēm. Eh, tie bija seksuāla rakstura uzbrukumi, tas bija tā bija organizēta darbība, policija un eh, liberāļie plašsaziņas līdzekļi prasa to visu piesedze un noklusēja vairākas dienas, negrib nevēlējās par to runāt. Cerās arī turklāt paturēt noslēpumā šo noziedznieku identitāti un raksturojumu. Tas nav pieņemama Eiropā. Tā nedrīkst rīkoties. Noteikumi un, tie, un, un uh, likumi attiecas uz visiem. Ar tiem mēs aizsargājam Eiropas vērtības. Vienalga, vai runājam par migrantiem vai Eiropas pilsoņiem, ja kāds neievēro mm, likumus, tad viņiem ir jāstājas tiesas priekšā un jāuz, jāuzņems atbildība par sakām. Un sakas ir ļoti nopietnas. Ir jāatzīst eh, notikumi un jāpieņem attiecīgie mēri. Ja būtu pieņemšana jau šobrīd attiecīgie mēri, tad varbūt mēs būtu varējuši izvairīties no šādu pasākumu at tālākas attīstības. Policija bija tur uz vietas, kāpēc viņi nevarēja kontrolēt situāciju, vai viņi neuzdrošinājās pielikt punktu šāda veida E, rīcībai. Es nedomāju, ka tas ir pieņemami. Un mēs nedrīkstam turpināt par to klusēt. Paldies tālāk, Dančilis kundze. Rumānijas plašsaziņas līdzakļos arī paustas bažas par pēdējos mēnešos piedzīvotajiem sieviešu tiesību pārkāpumiem, piemēram, bērni atņemti sievietēm, vecākiem, uh, Mm, un te runāju par Norvēģiju un Norvēģijas rīcību. Norvēģijas varas iestādes e, nav joprojām paziņojušas par pamatojumu šāda veida rīcībai. Nav nekāda pamata šādai rīcībai, trūkst informācija, tā visa rezultātā trūkst jau kāda veida pārskatāmības. Norvēģijas varas iestādes šādu pārskatāmību nenodrošina. Un lai Norvēģija nav Eiropas Savienības dalība valsts, tomēr jāsaka, ka šo bērnu vecāki ir Eiropas dalība valstu pilsoņi, un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi pārliecināties, ka šie eh, vecāki un bērni saņem Eiropas Savienības norma aizsardzību. Un Rumānijas varas iestādes to šobrīd nevar nodrošināt. Es gribu aicināt tāpēc visus kolēģus Eiropas parlamentā atbalstīt mūsu prasību uh, E, tieši iesaistīties es iestāžu pārstāvjiem šīs situācijas precizēšanā, noskaidrošanā, tā lai šie pieci bērni, kas ir atņemti šai ģimenei, tiktu atgriezti ģimenei. Paldies! Fotigas kundze nākošā. Divas e, institūcijas e, nolēma pakļaut Poliju uh, kontrolei pārējais principu pārkāpšanu Bet tas eh, nav, sas, eh, tas nozīmē, ka eh, jaunā sistēma ir represīva, bet es teiktu, ka tajā ir dubulta standārtu piemērošana dažādām Eiropas Savienības valstīm attiecībā arī pret dažādām valdībām, kas strādā ar vieniem tiem pašiem jautājumiem. Paldies, Jakovičs kungs! Thank you. Izveidojot eh, dzeloņstiepu žogus eh, starp robežu starp Horvātiju un Sloveniju, ir izraisījusi neapmierinātību gan Horvātijas, gan Slovāni, Slovenijas pilsoņu vidū. Eh, protestētāji ir spēlējuši volejbolu pāri šim dzeloņstiepļu žogam, un tas tika uh, Uh, uzcelts tādās vietās, kur neviens nekādus migrantus negaida. Tas ir bezatbildīgi, tas ir gan uh, pret Eiropas Savienību, gan pret katru no šīm dalībvalstīm. Bez tā žogi ļoti bīstami iedzīvotājiem robežu reģionos, un tieši tādēļ Mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība pieprasītu eh, nekavējošu šo zaloņu stiepļu žogu nojaukšanu starp eh, divām mūsu valstīm, jo tas apdraud mūsu pilsoņu drošību. Paldies, eh, Ferērs kungs! Runājot par banku savienību, Portugālē mums ir vēl viens eh, skandāls. Uzraudzības eh, sistēmai, eh, sistēma tika izmantot tikai, lai noslēptu lietu attīstību. Mums ir ekonomisks noziegums, miljārdi līdzekļu ir izlietots nelikumīgi Uh, valsts ir uh, centusies uh, noslēpt šo tībanību rīcību, iemaksājot 1,7 miljārdus ārvalstu bankā, uzņemoties atbi tātad atbildību un uzliekot to uz nodokļu maksātāju platu Eh, pleciem. Mums ir jāskatās, kādas tas rada seks un kā ietekmē mm, Portugāles iedzīvotājs. Tieši tādēļ sūtīsim uh, mutisku jautājumu, uz kuru cerams būs ātra atbilda. Paldies, Sebastian. Jā, vēl visiem labu jauno gadu. Paldies, priekšsēdētāji. Volkswagena rīcība kad simts tūkstošiem automašīnu tika manipulētas, vislielākais skandāls Eiropas automašīnu ražošanā. Tas radīja lielu kaitējumu vidē. Tā krāpniecība ir pretī iestādēm. Spānijā, piemēram, 50 tūkstoši manipulētas eh, automašīnas ir pārdotas. Cilvēki pieņēma, ka, tie, ka tās ir tīras automašīnas. Veselības risks vēl nav apzināts ir divas firmas Navadā un Katalonijā. 300 miljoni tiešie atbalsta maksājumi ir tikuši maksāti šiem uzņēmumiem. Tā ir firma, kas ir krāpusi. Šajā parlamentā ir izmeklēšanas komiteja, tur vajadzētu veikt mērus un nosaukt vārdā atbildīgos. Šeit nedrīkst būt piedošanas, jo ir runa par mūsu tiesībām kā pilsoņiem. Jā, paldies, Matevičs kungs. Maha kungs, lūdzu. Jā, dāmas un kungi, kā Čehijas republika iestājās Eiropas Savienībā, daudzi no maniem līdzpusēņiem uzskatīja, ka Eiropas, dalība Eiropas Savienība samazinās korupciju, stiprinās demokrātiju, radīs labklājību, bet pašlaik katrs var redzēt, ka šie nepareizie sapņi nav piepildījušies. Katrs eh, Čehijas republikā redz, ka Eiropas fondi ir palielinājuši korupciju. Balsojums pret Čehijas republiku migrācijas jautājumos parādījis, ka, ka Eiropas Savienība ir nedemokrātiska. Eiropas komisija ir izolējusies no tā, ko parasti cilvēki Čehijas republikā domā un kam tic. Turklāt Mēs varam redzēt arī, kā pat kvotu lēmumu nedarbojas. Eiros parlaments ir pilnīgi nostums malā. Un eh, komisijas nekad nav bijis spēja neko izdarīt. Lielākā daļa iedzīvotāju Lielbritānijā vēlas Brexitu, un tas man nebaz nepārsteigs. Jā, paldies, Borgēzija kungs. Priekšsēdētāji. Itālijā situācija tāda, ka pēc četru banku sabrukšanas parlamentā tika iesliegti lūgumraksti. Vēlētos norādīt, ka ir nepieciešams piespiest Itālijas valdību komersēt upurus. Tā bija krāpniecība. Cilvēki labticīgi savu sakrāto noguldīja bankās Ir jābūt simtprocentīgai kompensācijai. Cilvēki tikuši apmānīti. Viņiem tika pārdoti produkti, kas uh, tika pārdoti kā droši, bet patiesībā kļuva redzams, ka aiz tā visa slēpās personas, kas rīkojās bezatbildīgi un amorāli. Un šie lūguma raksti tie ir jāņem vērā un jāatceras arī Anģela nogalināšana. Sariem Polus kungs lūdzu. Mikro, lūdzu runāt mikrofonā. Okay. Στην Ελλάδα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Κρίτια. Sirijas valdība un kapitāls principā tiek iegūdīts eh, apdrošināšanas sistēmās, bet valsts neuzņem savu atbildību. Miljārdi tiek uzticēti kapitāla tirgumu. Pensionāri, nodarbināties sievietes, jaunieši, lauksaimnieki. Visi galu galā saņems ļoti mazas pensijas. Bet svarīgi ir, lai apdrošināšanas sistēma būtu dzīvotspējīga. Svarīgi ir arī, lai tiktu veidotas rezerves un uh, lai nauda netiktu paspēlēta biržā. Memorandu demokrātiskais pamatojums neeksistē. Valdības sniedz paziņojums, bet eh, principā tas viss ir tikai murgs. Dāmijā pāņī, daņovā politika významne ovplyvňuje. Stefanečs kungs, jā, nodokļu politika atstāja iespēju, iespēju uz darba vietu radīšanu nodokļu Konkurence Eiropas Savienībā ir eh, pareizais risinājums, eh, un mēs varam darīt arī daudz ko vairāk, piemēram, ar eh, PVN kopīgu reģistrāciju. Šāda veida likumdošana tad tam nevajadzētu attiekties tikai uz elektronisko uzņēmē darbību, arī uz mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Mums ir jāatbalsta arī tas viss Eiropas Savienības līmenī, tas vienkāršotu administrāciju un uh, ļautu konsekventi īstenot kopīgo Eiropas tirgu. Šāda kopīga PVN reģistrācija un uh, viena eiro kompāniju reģistrēta visā Eiropas Savienībā, tas ir ļoti vajadzīgs. Maza, mazie uzņēmumi un arī jaunie uzņēmumi varētu veiksmīgāk darboties un arī mūsu pilsoņiem būtu vienkāršāk uh, uzsākt uzņēmē darbību. Kopīni, kundze, priekšēdētāji, ģimene manā valstī ir ļoti svarīga. Un ģimenes paliek kopā arī tad, kad bērniem jau ir bērni. Pētījums no apvienotās karalistes ir parādījis, ka bērni Rumānijā vislaimīgākie, Norvēģija tikai 7. valstī, eh, vietā. Bērnu tiesa no Norvēģijas ir izņēmusi bērnus no ģimenes un bērni cieši. Ģimenes maz netika brīdinātas, procedūra netika ievērota, bērni tika vienkārši izņemti ārā no ģimenēm. Bērnu tiesības ļoti detalizēti ir uh, noteikts pamatiesību hartā, un tas attiecas uz visu, kas saistīts ar bērniem. Norvēģija un uh, Rumānija ir abas parakstījušas bērnu tiesību hartu, un harta ir jāievēro. Ko mēs darām, lai aizsargātu to pilsoņu tiesu, kas dzīvo ārpus kādas Eiropas Savienības dalībvalsts? Viskopā padomu komisija parlaments visiem ir jādarbos vienā virzienā. Pati esmu māte, nevaru pieņemt, ka auģu vecākiem ir lielāks tiesības nekā īstiem vecākiem, vienalga kurā valstī. Aviolija kundze, liels paldies 19. janvārī no rītrītē. Rīt sāksies tiesas process pret fotokrāfu. Tiek prasīts divu gadu apcietinājums. Tā ir Spānijas valsts stratēģija pret žurnālistiem un medijiem, kas pauž kritisku nostāju. Sociālie aktīvisti arotbiedri pārstāv cieši no tā. Tas ir uzbrukums brīvībai. Un tas iet tik tālu, ka viedokļa brīvība tiek ierobežota. Rauls, ka viens tiks eh, nosūdīts, viņš ar savām fotogrāfijām parāda, ka politika ir kļuvusi represīva iepriekšējos gados. Tas ir brutāls uzbrukums brīvībai, tiek mēģināts kritiķus apklusināt. Šis žurnālists ir tiesas priekšā, jo viņš ir publicējis šādas fotogrāfijas, kādas pat labam rādu. Informēt, tas nav noziedzīgs nodarījums. Mēs prasām, lai represijas beigtos un uh, lai tiktu uzsākta krimināla vajāšana pret tiem, kas to visu uzsākuši. Paldies, Sauteškungs! Paldies par to, ka devāt man vārdu. Vēlētos atbildēt Jakovčiča kungam. Man nepatīk dzeloņu stieples pie robežām. Un um, es pats redzēju, kāda veida apdraudējumu var radīt. Tas uh, gan cilvēkiem, kas dzīvo pie robežām, gan dzīvniekiem. Šīs zelēnas stieples uh, netika tur uzlīts tādēļ, kā kāds to būtu vēlējis, bet tas bija jādara, lai aizstāvētu Eiropas Savienības arējās robežas. Uh, Protams, tam visam ir arī domino efekts. Un uh, Horvātijas ārlietministrs teicis, ka tas varbūt arī, šeit notikam varbūt līdzīgi arī citās Balkānu valstīs, tādēļ, ka tas ir ceļš, uh, pa kuru migranti ierodas Eiropā. Batankungs lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Esmu sarakstījies daudz un dikti ar saviem vēlētājiem par ierosināto ieroču direktīvu projektus esmu sarakstījis, piemēram, Nacionālās armijas muzeja un cita veida muzeja ierosinātais grozījums šodien nozīmē to, ka muzejiem vajadzētu deaktivēt, deaktivizēt vai iznīcināt ieročus, kas ir to kolekcijā, eh, vai vispār beigt iegādāties tālākus eh, ieročus. Manuprāt, tas ir eh, pārāk traks solis, tā ir tāda panikas reakcija uz parā, Parīzes terorastiem, bet nu cik tad daudz šādu uzbrukumu veikt ar kaut kādiem antīkiem ieročiem, domāju, ka neviens. Šie muzejumi tāpēc pieprasa izņēmumu. izņēmumu izņēmums, kas līdz ar to tiktu piemēr, piemērot arī visiem antīko ieroču kolekcionāriem, un es ceru, ka deputāti to varēs atbalstīt. Tas jāsaka gan tomēr kopumēr tikai vēl pēdējais piemērs, kur mani vēlētāji pauž pavisam leģitīnu, leģitīnas bažas par to, kā neadekvāti iedarbojas uz viņiem Eiropas Savienības tiesību akti. Nu, es gandrīz vai metaforiski gribētu lūgt viņus ņemt ieročus rokā un cīnīties eh, referendumā par izstāšanos no Eiropas Savienības. Pardon. Liels paldies! Nākamais runātājs. Es atvainojos, kurš tad tālāk runās? Merci, monsieur président. Priekšādātāji, paldies, saka Lebretona kungs. Vēlamies, eh, vēlos runāt par, runāt par to, par eh, līguma darbības panta pārkāpumu, kas saistīts ar sporta sacīkstēm. Nu, šeit ir soda naudu jautājums, bet visa šī iniciatīva, jāsaka, ir visai skandaloza un nepieņemama. Miljoniem mm, cilvēku mirst, lopkopi mirst, tāpēc, ka pieņemti briesmīgi lēmumi Eiropas Savienībā. Viss šis Krievijas embargo, uh, Ehm, Baku, Azerbaidžāns gadījums pagājušajā gadā arotbiedrībai izdevās ieviest virkne pasākumu, kas ļautu iedzīvotājiem izdzīvot. Nu, jāsaka, bet tā taču nedrīkst būt neiespējami vienkārši, ko komisija šobrīd dara. Eiropas Savienība, man liekas, drīz vien aizlaucīs Francijas iedzīvotāju dusmas, it īpaši Breteņā jau sākušies protesta viļņi, gandrīz kā revolūcija. Paldies senjor Roland. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Nākamais runātājs Rolāna kungs. Priekšādātāji, paldies šajā pašā plenārsēžu zālē ehm, komisijas priekšādātājs noliedz, ka pastāv tāds 20, tā 29. valsts ehm, bezdarbnieku valsts. Mēs nedrīkstam pieļaut, ehm, ka šāda veida realitāte tiek noliegta. Mums ir jāspēj pārliecināties, ka 7 miljoni jaunieši saņem darba vietas. Uh, Nedrīkstam pieļaut, ka 10% jauniešu pamet skolu to nepabeiguši. Galu galā ir vajadzīgas sistēmas, kas ļautu veicinātu pārēju no skolas uz staži, stažēšanos. Uh, Tādas pastāv daudzās dalību valstīs. Te runājam par tādu pārejas uh, apmācību un par, par sociālo partneru iesaistīšanu. Otrs puses Erasmus programma arī ir veiksmes stāsts, gan runājot par eh, izglītību, gan par mobilitāti. Šī programma patiešām ir tāds kā Eiropas eh, nākotnes inkubators. Nu tad izmantosim šo veiksmes stāstu, lai palīdzētu jauniešiem arī tālāk izveidot atbilstīgu sistēmu pārējai no skolas uz stažēšanos šādi risinājumi pastāv, un mūsu pienākums ir tos likt lietā. Paldies! Gracias. Mēs paldies, saka priekšādātājs. Nākamā runātāja tā par Dēls kundze. Paldies, priekšādātāji. Es arī atgriezīšos pie jautājuma par bērnu izņemšanu no ģimenes Norvēģijā. Tur jāsaka, šādu gadījumu ir ļoti daudz, 3-4 bērni dienā gandrīz. Tā nav atbilstīga attieksme. Cik daudz no šiem bērniem, piemēram, ir Eiropas Savienības pilsoņu bērni? Gribu teikt, ka Norvēģijas eh, bērnu aizsardzības sistēma nav atbilstīga. Kā tas var būt, ka, ka ģimene var zaudēt piecus bērnus? nepamatotu iemeslu pēc, un te runājot par Bodnāriju ģimeni, nav bijis nekāds tiesas lēmums, nav bijis pāredzams lēmumu pieņemšanas process, nav turklāt arī ievērota nevainības prezumcija attiecībā uz vecākiem. Šie bērni burtiski tikuši nolaupīti, un tas nav vienīgais gadījums, ne, tas tikai piemērs tam, cik uh, represīvi rīkojas Norvēģijas varas iestādes. Uh, un tāpēc gribētu pieprasīt, lai Eiropas parlaments un Eiropas komisija iesaistas šai pasākumā, iesaistās visas iestādes, lai visi kolēģi atbalsta pamatiesību ievērošanu attiecībā uz Eiropas Savienības pilsoņu ģimenēm. Galu galā pilsonība tiek piescinta visiem imigrantiem, un tas ir nepieciešams. Eiropas Savienībai ir jāaizsargā savu pilsoņu pret ļaunprātīgu darbību. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk Kārverkungs, lūdzu. Eiropas Savienības rīcības leģitimitāte kā vidutājiem tuvo austrumu mieru procesā jau atkal ir apšauba, apšaubīta. Mani pārsteidz nesenā Izraels rīcība kampaņas ietvaros. Tā organizēja kampaņu it kā palestīniešu vārdā. Tur tika teikts, ka lūk, palestīnieši vēloties pārdot zemi Izrēliešiem, palestīniešiem tāpat laikā nu, viņi tika piespiesti to darīt. Šāda veida rīcība un šāda veida kampaņa ir tiešām vienkārši nožēlojama. Un šis uzņēmums, šī organizācija, taču aņa mēs finansējumu 30 tūkstoši eiro no uh, Eiropas demokrātijas fonda tika viņiem piešķirts. Uh, Un priekšsādātājs komisija, kas pieņēma lēmumu, ir Elmārs Broks. Deviņi deputāti parakstīja šo lēmumu. Es gribētu zināt, gan kāpēc ES līdzekļi tiek šādā veidā piešķirti bez jebkādas parlamentu kontrolas tālākā veidā. Es gribētu teikt, ka līdz ar to Eiropas Savienībai burtiski ir asins uz rokām. Paldies. Būdas kungs tālāk. Domnul președinte, mulțumesc. Priekšsādātāji, paldies. Eiropas parlamentu un iestādēm vajadzētu garantēt Eiropas Savienības pilsoņu drošību. Un tieši tāpēc šīs iestādes nedrīkst sēdēt rokas klepī salikuši tajā brīdī, kad Norvēģijas varas iestādes atņem ģimenēm bērnus. Viņu sistēma iznīcina ģimenes, ģimenes, kas audzina bērnus saskaņā ar savām morālajām vērtībām. Bet ticība, ticēšana dievam ir noziegums, kas ir jāsod ar bērnu atņemšanu, izņemšanu no ģimenes, un te runā tieši par Bodnāriju ģimeni. Viņi zaudēja savus piecus bērnus. Viens no viņiem ir tikai trīs mēnešus vecs un joprojām tika barots ar krūti. Tas viss, protams, briesmīgi ietekmēs tālāk šī bērnu tālāko attīstību. Vairāk kā 3000 bērnu šobrīd ir tādā situācijā, kur viņu vecāki cīnās par tiesībām saviem bērniem, tostarp arī Eiropas uh, cilvēktiesību tiesā, bet neviens viņiem nepiedāvā iespēju uh, saņemt bērnus atpakaļ grūti saprotamiem. Ja mums, mums jāizveido tādi mehānismi, lai Norvēģijas varas iestādes piespietu pārskatīt savu politiku šajā jomā. Paldies! Nākamais runātājs Fernandeša kungs. Priekšādātāji pateicos. Es gribēju vēst šī parlamenta uzmanību uz meža ugunsgrēkiem, ko piedzīvojam, piedzīvojam Spānijas ziemeļos decembrī, tīpaši Astūrijas reģionā. 453 atsevišķi ugunsgrēki, un tos lielākoties izraisīja cilvēki naktī no 19. uz 20. decembri tieši Asturijas reģionā. Tas, protams, būtiski ietekmēja visu reģionu kopumā, nu varat iedomāties, cik briesmīgi tas bija. Ja skatāmies uz situāciju pašvaldībās, tad redzam, kādas tam visam bijušas sekas. Uh, Tīpaši Franko kopienā negrib pievērsties vienai kopienai, tomēr jāsaka, viss reģions ir cietis no tā simtiem ugunsgrēku, un, kā jau teicu, daudzus no tiem izraisīja cilvēki apzinātā veidā, tīši. Mēs šobrīd mēģinam rast veidu, kā piedāvāt kompensācijas tiem cilvēkiem, kas zaudējuši īpašumus, eh, saimniecības, laukus, un es domāju, svarīgi atcerēties, uh, ka arī Eiropas Savienībā par to jārunā. Es ceru, ka Eiropas parlaments darīs visu, kas iespējams, lai piedāvātu kompensācijas e, tiem, kas cietuši šo mežu ugunsgrēku rezultātā. Ugunsgrēku rezultātā kopumā. Paldies Fernandešu kungam. Tālāk Toma, Tomčes kundze. Priekšādātāji, paldies! Tieši tāpat kā man kolēģi Gāla Pelts, es arī gribu runāt par to, cik nožēlojama ir tā vārdarbība, ko piedzīvojam visā Eiropā pavisam nesen. Nav nekāda aizbildinājuma attaisnojuma netaisnībai eh, šai jomā. Un tik skumji lasīt visus šos sociālos fórumus un informāciju par to, ka ir tādi, kas, piemēram, pat atbalsta šādus vardarbības aktus pret sievietēm un bērniem. Atsevišķās ES dalībvalstīs varas iestādes ir ievērst, ie, ieviesušas kursus apmācību, kas paredzēta, lai izglītotu migrantus par Eiropas kultūru. Tas, protams, ir vērtējums sadzinīgi, bet es domāju, ka vajadzīgs darīt daudz vairāk, lai novērstu šādu vardarbību. Visaptvaroša integrācija. Un vēl viena lieta, kas ļoti svarīga, manuprāt, tie, kas ierodas uz mūsu valstīm un saņem palīdzību, tāpat laikā ir jāinformē par to, ka viņiem ir jāievēro mūsu kultūras noteikumu, paradumi un, protams, arī zan nepieļausim to, ka viņi īsteno vardarbību pret uh, eiropiešiem. Lies paldies, tālāk nākamais runātājs Būšaikungs. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte, stimați colegi. Paldies, priekšsēdētāji Jūs jau esat uzklausījis virkni manu kolēģu. Mēs pārstāvam sabiedrisko domu Rumānijā, kur ir sašutusi par uh, septiņu rumāņu ģimeņu uh, likteni. Vislabāk uh, no visām pazīstam ir Bodnāriju ģimene. Bez tiesas lēmuma bērniem, uh, bērnu vardarbīgi ir tikusi at tikuši atņemti ģimenēm. Šāda rīcība pārkāpj bērnu tiesību konvenciju. Norvēģija jau cilvēktiesību tiesā ir saņēmusi negatīvus nolēmumus par līdzīgu rīcību. Es aicinātu Eiropas institūciju aktīvu iesaistīšanos šīs situācijas labošanu un aicināt Norvēģiju uzlabot savus tiesību aktus. Liels paldies un tālāk Gambus kungs. Paldies priekšsēdētāji. Spānijas iestādes vienpusēji ir nolēmušas pakļaut apdraudējumam eh, pār par 500 dzīvnieku, putnu un zivju sugu. Hidroloģiskā plāna tālāka realizācija, kuru ir apstiprinājusi arī Eiropas komisija, kaut gan eh, tā ir atzīmējusi arī problēmas, kādas Spānijai ir ar ūdens pamatdirektīvas ieviešanu Nu šeit viss tas atkārtojas atkal no gāla. Spānijas eh, varas iestādes neaizsargā aizsargāmās dabas teritorijas, un līdz ar to Eiropas iestādēm būtu jāiejauc nekavējoties, jānodod šie projekti atpakaļ Spānijas valdībai pārstrādāšanai, jo tas apdraud ne tikai ekosistēmu, bet arī eh, simtiem tūkstošu pilsoņu dzīvi. Zaborskas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlētos izteikt solidaritāti ar tām sievietēm, kuras eh, piedzīvoja apdraudējumu pazemojumu ķelnē. Mēs nedrīkstam pieļaut šādu uzvedību Eiropā, mums ir jāaizsargā katras sievietes cieņa. Tādēļ nav svarīgi, vai šie uzbrucēji bija Eiropas saimnības pilsoņi vai patvērumu meklētāji, svarīgākais ir tas, ka viņu uzvedība nav attaisnojama. Mums, mēs nedrīkstam izmantot dubult standartus šāda veida noziegumus izvērtējot. Ķēlnes notikumi e, parādīja, ka mūsu priekšā ir pamatīgs izaicinājums un e, attieksmēs pret to e, nopietni. Nebūsim gan aizspriedumaini šajā situācijā. Paldies! Liels paldies! Nākošā sesija sāksies rīt no pulksten deviņiem no rīta. Darba kārtība ir publicēta un pieejama mūsu tīmekļa vietnē. Līdz ar to šīs dienas darbu beidzam un priekšsēdētājs laipni pasakās arī tūkiem.